Allora, Un tā tad, labrīt visiem, saka priekšsādātājs. Nu, pirmkārtām apstiprināsim darba kārtību, ceru, ka nav komentāru. Uzskatīsim to par apstiprinātu, ja tāda nav. Un uzreiz to līdz pāriesim pie sarunas ar Dačianu Čolos kungu. Gribu pateikties jums, komisāra kungs, par to, ka ieradāties šeit pie mums, lai pastāstītu par jaunāko situāciju ar E. coli baktēriju un tās izraisīto krīzi, kas, nu, nu tā ir izraisījusi vairāk kā 30 cilvēku nāvi un veselības problēmas, nopietnas veselības problēmas, nu, gandrīz 3000 cilvēkiem Eiropā. Laimīgā kārtā uh, šīs baktērijas cēlons ir noskaidrots, nu, un šķiet, ka tas ļaunākais nu ir aiz muguras šajā sanitārijā krīzē. Bet, nu, protams, ka dārzeņa audzētāji Eiropā ir piedzīvojuši milzīgus zaudējumus un joprojām cieši no tām briesmīgajām sekām, ko radīja šīs eh, nepareizās uz viņiem vērstās aizdomas. Ļoti daudz zaudējumu radīja nepārdoti produkti, tas ir apmēram 400 miljonu eiro nedēļā Eiropas Savienības līmenī. Uh, Un visvairāk jāsaka cietus tieši Spānija. Tūlīt tā sako Itālija, Nīderlanda, Vācija un Francija. Kā jau teicu, ir sagatavot arī 210 miljonu eiro pakotni kā kompensācija, kas būtu pirmais solis ceļā uz ražotāju zaudējumu atvieglošanu, bet daudzām valstīm jāsaka, eh, tas nespēs izraisīt uh, ne, nevarēs uzlabot situāciju, jo, protams, arī krīzes pārvaldības instrumenti eh, nav bijuši atbilstīgi, arī tos vajadzētu spēcināt Eiropas Savienībā, lai mēs varētu strauji un efektīvi rēģēt uz šāda veida krīzēm. Komisārkungs, vēlamies zināt, kāds tad ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Nu, ja domāju, ka droši vien jūsu telefons arī nokaitis eh, sarkans no sarunām par šo krīzi. Uh, Nu, un gribētu lūgt tagad visus kolēģis jau priekšlaicīgi pārliecināties, ka ar konkrēto jautājumu saistītie jautājumi tiek uzdot šodien un nevis kaut kādi plašāki jautājumi. Paldies, komisārkungs, lūdzu, jums vārds. Merci, uh, Paldies, priekšādātāji. Tieši tā, kā jūs arī teicāt. Un jau no 26. maija mēs piedzīvojam šo krīzi. Tā sākās, kā jūs zinat, Vācijā un pamazām pieņēmās spēkā. Tā visa rezultātā dārziņa audzētāju sektors nu, jūta smagas sekas. Un ļoti spēcīgi samazinājās pārdošanas apmā, apjoma, tāpat samazinājās cena un samazinājās pat cena jau vairākas nedēļas pēc tam, un apmēram par 20% bija šis samazinājums, tāpat arī ļoti spēcīgi samazinājās cena un pārdošanas apjomi tieši šīs krīzes laikā, bet tas notika, ja tas jau bija iezīmējies jau iepriekš. Šī krīze tirgu bija ļoti ciešā mērā saistīta ar patērētāju uzticēšanos, ja respektīvi uzticības trūkumu e, produktiem, un tāpēc e, Jāsaka, šī uzticēšanās, protams, bija īpaši sarežģīts jautājums, tāpēc, ka netika atklāts šīs baktērijas cēlonis. Vācijā tika identificēts beidzot eh, šis cēlonis, un, eh, un burtiski dienu no dienas saņēmu informāciju par to, pēc tam, kad tika šī bakter, šis baktērijas cēlonis atklāts, lai redzētu, ka tālāk attīstās situācija. Un tā kā krīze jau bija izvērstusies, tad galvenais man bija rēģēt pietiekami ātri. Es jau tiku teicis, ka lūk, es pats esmu strādājis pie dārzeņu audzēšanas un ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Ko nozīmē? Ka viens. Uh, viens eiro tieši konkrētajā brīdī tā ir viena naudas summa, un savukārt pēc kāda pusgada saņems eiro, tas va, tam vairs pilnīgi nav tādas nozīmes. Un tāpēc es ļoti labi zinu, kāda ir situācija. To arī pastāstīja padomēji Un e, runājām arī par pēdējo sākotnēko KLP reformu, par tirgus pasākumiem un e, informēja viņus, ka Eiropas komisija šobrīd nav nekāda tāda instrumenta, kas ļautu tai strauji rīkoties šādās situācijās, krīzes situācijās. Un es tiešām ceru, ka ar likumdošanas priekšlikumu pakotni, ko grasamies sagatavot, komisija e, varēs saņemt atbalstu no parlamenta un no padomas, lai izvairītos no tā, ka šāda veida situācijas atkārtotos un lai būtu iespējams dažādi taktiski un strauji rēģēt līdzīgās situācijās. Izslēdzot vairākus tirgus e, instrumentus un pasākums, jāsaka, ka šobrīd e, ar pašreizējiem instrumentiem nav iespējas rēģēt strauji. Un lūk, Komisijā, protams, visi kolēģi man palīdzēja, mēs visi juridiski centāmies meklēt to iespēju, kā virzīt uz priekšu šos pasākums, izmantojot attiecīgo pāntu sameklējumu 191 pantu līgumā, kas varētu kalpot par pamatu, kā jau jūs zināt, kopš, zināt, kopš jūnija ir notikusi ārlietu ārkārtas eh, lauksaimniecības ministru sanāksme, tur tika izstrādāt dažādi priekšlikumi. Un tā visa rezultātā tika mm, panākta vienošanās par kompensācijas pakotni, kas būtu tā tad lūk 210 miljonu eiro. 70% no ražotājiem varēs eh, saņemt šos līdzekļus. Ir dažādi veidi organizācijas, kam jau ir līdzekļi, kā palīdzēt saviem ražotājiem šādās situācijās, bet nu tā tad izstrādājam šo papildus kompensācijas schēmu. Uh, doja, domājam izvēlēties tos produktus, kurus visvairāk skāra krīze un šī patērētāja neusti, neusticēšanās un attiecīgi tirgus cenas krišanās. Un tāpat arī domājam par tiem produktiem, kurus tik ļoti neietekmē krīze, bet eh, kam ir tie tehniski ļoti, ne, ļoti grūti, kurus ļoti tehniski grūti uzglabāt, kur ražu grūti uzglabot, lai pielāgotos attiecīgi eh, pieprasījumam. Un šie produkti tātad ir īpaši grūti uzglabājumi, tādi kā, piemēram, gurķi, tomāti, salāti un citi um, zaļo lapu produktu kategorijā. Nu, un lūk, piemēram, paprika un, un cukīnija. Nu, tie ir tie produkti, kurus visvairāk skār šī krīze un kurus uzglabāt ir praktiski ilgi ne, nav, nav iespējams. Un līdz ar to pārdošanās aptomi ievērojami kritās un arī radās liela zaudējuma. Esam mobilizējuši šī pasākuma ietveros tātad 210 miljonus eiro. To jau esam paziņojuši Bet šie finanšu līdzekļi, ko komisija ir varējusi strauji tūlīt pat mobilizēt, lai pielāgotu eh, šos eh, pasā, lai izmantot šos pasākumus, tomēr papildus vēl vēlamies izanalizēt situāciju pieprasījumu pēc kompensācijām no dalību valstīm. Tas notiks pēc jūnija beigām, tūlīt pēc jūnija beigām ražotāji varēs iesniegt savus pieprasījumus. Uh, Un, attiecīgi, dalība valsts savukārt tos iesniegs mums, Eiropas komisija, tātad sarakstu ar pieprasījumiem no ražotājiem. Un jūlija pirmajā, purse, pirmajā pusē šos datus izanalizēsim, skatīsimies, kā tad ir šie pieprasījumi, kādas ir summas, kas tiek pieprasītas. Un, ja būs vajadzīgs, tad esmu gatavs analiz, izanalizēt, skatīt iespēju vēlreiz pārskatīt šo finansējumu, šo finansējumu apmērumu, varbūt rast vēl kādas citas summas, ja tas tā būtu nepieciešams. Nu, bet tātad, kā jau teicu, sāksim jau tagad, eh, jūlijas sākumā līdzekļu izmaksu, skatīsimies, kā tirgus tālāk attīstās, kas notiek. Uh, Tāpat arī mums vajadzēja noteikt zināmas griestus kompensāciju izmaksām, nu, budžeta apsvērumu dēļ, un arī tāpēc, lai izvairētos no tā, ka netiek pārliek kompensēts šis sektors, jo cenas starpības nebija vienādas visā Eiropā. Turklāt gribu jums teikt, ka 50% būs tā summa, ko izmaksāsim Un kā atsaudzes e, periods cenām tiks izmantots 2008. 2010. gads šiem produktiem, jo tā tad lūk. Un tad šīs atsauces pamata tad tiek arī tālāk um, aprēķināts kompensācijas apjoms. Un tad pēc tam, tātad no 2010. gada cena ir katrā ziņā augstāka nekā tā bija pirms krīzes šogad, piemēram, jūnijā, bet šo atsaucas periodu tomēr izmantojām, tāpēc, ka mums vajadzēja tādus datus, kas būtu uzticami, kas būtu pamatīgi. Bet jāsaka, vairākumā gadījumos tomēr tas nāks par labu tieši ražotājiem, jo reāla kompensācija, ja skatītos uz tām cenām, kas bija pirms krīzes, tad tā būtu krietni mazāk kompensācija. Es zinu, ka lielākā daļa no jums. Um, uh, lielāko daļu no jums, no jums interesē tas, kas tad notiks tādā gadījumā um, ar, ar pārējiem ražātājiem. Jūs redzat, ka ir tādi pasākumi, citi pasākumi, ko izmantosim, piemēram, uh, runāsim ar ražotāju organizācijām. Uh, Un no šiem līdzekļiem, kas jau ir ražotāju organizācijām, un ko viņi, protams, attiecīgi izmantos kā kompensāciju šobrīd, mēs arī mēģināsim viņiem eh, noteikti zināms nosacījums, ierobežojumus, lai šīs organizācijas varētu pietiekam adekvāti darboties un tās darbotos konsekventi visā Eiropā. Nu, lūk, tagad gribu pasāstīt jums par vairākiem elementiem. Kā jau teicu, nesmu vēl saņēmis datus, kā ir mainījusies tirgus situācija tagad pēc šo pasākumu izziņošanas un pēc tam, kad nāca klējā paziņojums par um, baktērijas cēloni. Es domāju, ka turpmākajās dienās pilnīgi noteikti šie dati man būs un es jums to varēšu arī, tos varēšu arī nosūst, nosūtīt. Uh, kopā ar informāciju par to, kā attīstīsies tālāk situācija tirgu. Nu, tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Molto bene, grazie, caro komisārio, grazie, Dāš. Liels paldies. paldies. Paldies, komisāri, par šo svarīgo paziņojumu. Un tagad sāksim diskusijas. Lūdzu, jums vārds. Tikai vēl viens elements. Pilnīgi noteikti ir arī jautājumi, kas iet, kas stieps ārpus šī kompensācijas pasākuma. Es ļoti labi zinu, ka turpmākajos mēnešos tāpat arī būs jā, jāveido tādi pasākumi, kas ļautu veicināt, sniegt informāciju patērētājiem, lai atjaunot viņu uzticēšanos dārzeņu tirgumu. Un tāpat, jo papildus šī cēloņa noskaidrošanai situācija parādīja, ka sektors kopumā ir ļoti riskam pakļauts Un es domāju, ka ļoti svarīgi attiecīgi rīkoties, lai īstenot pasākumus, kas ļautu samazināt šāda veida analīzes periodu atsevišķiem dokumentiem un varētu nākt klajā ar paziņojumiem Eiropas līmenī daudz ātrāk, un es ceru, ka šī gada rudenī mēs atsāksim pie tā darbu un būs vairākie paziņojumi, uzsāksim komunikācijas kampaņu jau šogad. Uh, Un e, tātad centīsimies samazināt šo e, projektu izstrādes laiku, itapši tāpēc, lai šiem tirgiem, kas, ko skārus krīda, situācija būtu atvieglotāka. Paldies, Dačiem. Tagad sāksim diskusijas. Lūkšu kolēģis izteikties īsi, jo komisāram būs jādodas prom laikā. Alberts Deslūdzu. E, Priekšsēžģī, dargais komisārkungs, paldies par iespēju šodien apspriest šo jautājumu. Un pirms mēs diskutēsim par atbalstu uh, sakņaudzētājiem, gribēšu atgādināt, ka šī krīze ir ļoti smagi skārusi arī tos cilvēkus, kas ir saslimuši ar ekolī Vācijā līdz šim ir 39 cilvēki miruši no šīs saslimšanas, tūkstošiem saslimšanas gadījumu un 200 uh, eh, tādu, kas visu mūžu, uh, uh, kuriem nāksies dzīvot ar smagiem veselības traucējumiem. Šīs krīzes laikā es nebūtu gribējis būt Vācijas patērētāja aizsardzības ministrs Neskatoties uz to, ko šajā laikā darīja šā gadījumā um, patērētā aizsardzības ministre, visi būtu viņai uzbrukuši. Ja pārāk vēl būtu izteikti brīdinājumi, pa dažām stundām visi presi būtu viņai uzbrukuši par to, ka viņa ir vainīga cilvēka nāvē. Tagad daudzi uh, pārmet, ka viņa esot pārāk pārsteidzīgi brīdinājums devusi. Es domāju, mums ir jāskatās uz to, uh, saprātīgi. Vācija ir federāla valsts, un federālās valstis e, atbildu par šādiem jautājumiem. Hamburgas senatora bija tā, kas izteica aizdomu, ka Spānijas gurķos ir atrasts šī baktērija. Un tajā brīdī federālā līmeņa ministrē neatlika nekas cits, kā izteikt brīdinājumu, bet šis brīdinājums e, aprobežojās ar Ziemeļvācijas reģionu, taču, diemžēl, tas nekā nelīdzēja iedzīvotāji reaģēja ar paniku, un e, tas, e, šī panika skāra visas gurķu un tomātu audzētājs. Komisāra kungs, es, šo jautā, es šos izteikumus pat negribu saistīt ar finansiālām kompensācijām, bet gribu tikai teikt to, ka ne tikai uh, sakņaudzētājs skar, skār šī krīze, jo Vācijas iedzīvotāji arī vairs mozzarella sirnēd, tāpēc, ka mozzarella parasti tāda kopā ar tomātiem, un tādēļ mozzarellas ražošana bija masīvi jāsamazina, pārdošanas skaitļi eh, pilnībā sabruk. Tagad par krīzes pārvaldību Briselī. Komisāra kungs, es gribu jums pateikties par jūsu ātro reakciju uz šo krīzi un par to, eh, ka eh, šis atbalsts ir palielināts no 150 uz 210 miljoniem. Mēs visi zinām, ka ar šiem līdzekļiem nepietiks, lai sektu nodarītos zaudējumus. Man jautājums, komisāra kungs, ko mēs varam darīt, lai lākotnē būtu pietiekoši finanšu līdzekļi līdzīgi krīžu gadījumā. Tādas krīzes neapšaubām atkārtosies. Un, uh, Mums par to būtu jādomā ar budžetu, ar komisiju, ar dalību valstīm. Manuprāt, nebūtu slikti, ja 2% finansējumu, kas mums ir lauksaimniecības nozarē kopumā, ik gadus tiktu atlicināta krīzes fondam, bet tāda būtu jānodrošina, lai šie līdzekļi eh, arī paliktu tur un netiktu iztērēti eh, tad, kad kādam eh, tie iekārojās. Uh, Eh, un tad, eh, teiksim, Galileo vai citiem projektiem. Mums ir jāvar eh, veidot uzkrājumu vairāk gadu gaitā, lai mēs būtu gatavi šādās krīzēs reaģēt. Paldies! Paldies, Albert, tagad Peres skundze. Paldies, priekšsēdētāji, es gribēju pateikties komisāram par to, ka viņš šeit ir pie mums šorīt ieradies, lai runātu par pasākumiem saistībā ar uh, e-kolī krīzi. Es gribēju izteikt līdzjūtību tām ģimenēm, kam nācās saskarties ar šo saslimšanu un arī nāvas gadījumiem. Mums nevajadzētu aizmirst par saslimušajiem, un, protams, mums arī ir jāizsaka pilnīga sava solidaritāte šajā gadījumā. Šeit mēs runājam par jautājumiem, par lietām, kuras mums bija jādara, lai reaģētu uz šo krīzi gan komisijā, gan padomē, gan citur. Šeit parlamentā mēs esam runājuši par to, kur tika pieļautas kļūdas krīzes pārvaldībā, piemēram, saistībā ar ātrās brīdināšanas sistēmu Izskatījās, ka šī sistēma labi strādāja tieši nosakot izcelsmi, bet nestrādājot ar tādiem aspektiem kā, piemēram, izplatība, aprite un tā tālāk. Un šeit, e, šī gadījumā, mana valsts Spānija ir cietusi būtiskus zaudējumus, liels zaudējumus ir cietuši arī ražotāji, un viņu reputācija ir iedragāta. Mēs šodien esam šeit, lai runātu par to, ko komisija šeit ir darījusi, jo ir skaidrs, ka ir zināmi trūkumi esošajā sistēmā, Piedāvātais e, regulējums gan netika vienbalsīgi uzņemts dalību valstu starpā, jo četras valstis balstoja pret, bet nu kopumā virzība ir pozitīva, un mēs gribējām pateikties komisāram par to, ka viņš ir gatavs runāt par šiem jautājumiem, protams, uzklausīsim arī viņa atbildes. Šī krīze gan atšķirās no krīzes piena sektorā, jo fondus e, finansējumu šeit nepiešķir valstīm, uh, kompensāciju sistēma vairāk arī ir vērsta uz tādām valstīm, tādām vietām, kur tiek ražoti šādi produkti, nevis uz tām valstīm, kur ir vislielākā ietekme justa. Es gribēju uzdot eh, vai lūgt komisāram varbūt piedāvāt papildus uh, regulēšanas pasākums, varbūt iekļaujot citus produktus, eh, sezonālos eh, augļus un dārzeņus, piemēram. Papildus tam komisija vēl varētu darīt kaut ko, lai novērstu neobjektīvu lēmumu pieņemšanu no, no mūsu tirzniecības partneru puses, piemēram, tad, kad viņi slēdz robežas bez kaut kāda loģiska pamatojuma. Mums būtu jāizmanto šis likumdošanas akts, lai risinātu visas grūtības, kas rodas noteiktā geogrāfiskā zonā elastīgi. Ar prieku dzirdēju, ka komisārs pieminēja šīs informatīvās kampaņas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs varētu veicināt mūsu produktu noietu un regulējums šeit eh, varētu būt tikai atbalstāms. Mēs varētu tādējādi atjaunot ticību Eiropas produktiem, tāpēc ir jādara viss, lai tiktu organizētas šādas kampaņas arī ārpus Eiropas Savienības. Tas ļautu nodrošināt to, ka cilvēkiem ir izpratne par Eiropas produktu īpašībām. Un vēl nobeigumā runājot par KLP nākotni, mums ir jāatrod jauni rīki, kas varētu būt efektīvāki krīzes situācijās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, mums diemžēl nav daudz laika, tāpēc gribu atvainoties varbūt kolēģiem. Protams, ka ļaušu koordinātoriem izteikties, bet būs jārunā īsi. Džordžs Lēvens, lūdzu. Pirmais jautājums. Vai jūs varat apstiprināt, ka baktērijas izplatības avots ir pašlaik atklāts? Vai tiešām šeit ir runa par bioloģiskiem diedzējumiem? Vai tā tad ir veikti pētījumi par to, kas ir bijis izcelsmes avots? Otrs jautājums par pēcreakciju. Kāda ir reakcija bijusi uz to, ko teica eksperti, kas ir bijis avots un tā tālāk? Vai jūs varat mums teikt, apsolīt, ka komisija un Vācijas iestādes veiks caurskatāmu uh, padziļinātu analīzi par to, kas bija pareizi, kas bija nepareizi darīts eh, krīzes situācijā, lai pareizi reaģētu uz šo te krīzi. Jo krīze ārkārtīgi smagi ietekmēja visu Eiropu un, diemžēl, noveda pie daudzu cilvēku nāvis. Trešais jautājums. Krievijas tirgus. vai esam kaut kā pietuvinājušies tam, ka Krievijas tirgus atkal tiks atvērts atbilstoši brīvās tirzniecības līgumam, vai joprojām ir zināmas grūtības, un vai mēs varam sagaidīt to, ka šis tirgus vai, tirz, vai noiet šajā tirgu atgūsies. Un beigu jautājums par šiem 210 miljoniem eiro. Kā tas saistīsies ar iespējamo budžeta samazinājumu, un varbūt, ka ir iespējams vairāk līdzekļu piešķirt? Paldies, saka priekšsēdētājs. Mārtiņ, lūdzu. Paldies, komisāri, par ierašanos. Krīze netuvu nav beigusies, ir joprojām jauna saslimšanas gadījuma Vācijā, bet eh, šis jautājums mazliet ir tā kā pazudis no avīžu virsrakstiem. Eh, šī saslimšanas avots ir atrasts, bet ne iemesls, ja tā teikt. Uh, no kurienes ir radies šis uh, slimības dīglis, tas joprojām nav skaidrs. Vācijā tagad ir aizdoms, ka varbūt tas ir strautiņš, kas nāk no ūdens attīrīšanas iekārtas. Taču pilnības skaidrības par to vēl nav. Tāpēc mums nav jāsaka, ka tikai jārunā vairs par uh, atlīdzībām uh, cietušiem lauksemniekiem, pa vispār jau nav jārunā. Nē, tā nav Tad jautājums ir, kā vispār šāda krīze varēja rasties? Es atceru, atgādinu, ka mēs runājam par pastiprināto antibiotiku izmantošanu lauksaimniecībā. 50% antibiotika tiek tērēt eh, tieši lauksaimniecībā, un šeit ir jāuzdod jautājums par slimības sekām, ko ir grūti apkarot. Es domāju, te nav, vai te nebūtu arī jāpadomā. Un te ir arī jautājums par to, vai kādēļ pagāja tik ilgs laiks, kamēr tika iedarbināti krīzes mehānismi, un vai tika izdarīti eh, pareizie secinājumi. Šeit skaidri vēlreiz parādījās, ka Eiropā ir vajadzīga labāka krīzes pārvaldība, Vācija arī, eh, to es gribētu skaidri pateikt, neizcēlās ar fantastisku krīzes pārvaldību. Eh, Veselības aizsardzības un kontrolas iestādes rieģēja pārāk lēni, un patērētājiem šī informācija bija pārāk neskaidra. Tādēļ šādu krīžu gadījumos mums ir nepieciešama koordinācija Eiropas līmenī, uz ko varam paļauties. No kā tad varētu vadīties attiecībā uz uh, patērētāju ieražu izmaiņām, kas būtu īstermiņā jāveic vai tam līdzīgi. To nevar atstāt tikai federālā vai nacionāla struktūra ziņā. Jautājums par krīžu pārvaldības fondu, tas mums ir neapšaubām jāuzdod. Džordžs Lains jau uzdeva šo jautājumu, no kurienes mēs ņemsim šo naudu, ko mēs tagad gatavojamies izmaksāt. Tas ir svarīgs jautājums. Jābūt skaidrībā arī par to ka mēs nevaram visus zaudējumus katram kompensēt. Es domāju, par to ilūziju nedrīkst būt. Tas var būt tikai atbalsta fonds, kā nekā citi arī ir ieguvuši no tā. Cilvēki jau neēda mazāk, viņi ēda citas e, produktus, tad būsim realisti. Un tad vēl jautājums komisāram, kā tad tiek atlīdzināts e, šiem um, sojas pupiņu diedzētājiem. Eh, Sojas pupiņas jau īsti nemaz nav, diedzējumi jau nemaz nav, eh, netiek uzskatīti par dārziņiem īstenībā. Un tad, kā jūs gādāsiet par to, lai mēs nākotnē, jo es tiešām baidos, ka šī nav pēdējā šāda veida krīze, ar ko saskarsimies, kā mēs varam Eiropas līmenī izstrādāt krīzes mehānismu patērētāju brīdināšanai un arī cietušo ražotāju eh, um, eh, kompensēšanai, lai nebūtu tāda haosa, kā bija šīs krīzes gadījumā. Vārds Čēnsam Nikolsonam. Es pavisam īsi runāšu. Es pavisam īsi runāšu. Es arī gribēju izteikt līdzjūtību tiem, kas ir cietuši krīzes rezultātā, kas ir zaudējuši dzīvību viņu ģimenēm. Protams, arī izsaku līdzjūtību tiem, kas ir cietuši kā ražotāji, varbūt ir zaudējuši ienākumu avotu. Es gribēju teikt, ka sākotnējās reakcijas un vērtējumi var radīt lielu kaitējumu, ja šādas reakcijas nav balstītas uz faktiem, kā mēs to redzējām krīzes sākuma posmā. Es tikai gribēju teikt, eh, ka ir uzdoti svarīgi jautājumi, un kā Lajona kungs teica, eh, par to analīzi, vai tās mācības stundas ir gūtas, vai tās tiks ņemtas vērā. Jo ļoti bieži mēs ātri aizmirstam par to, kas ir noticis, jo ir daudzas arī citas krīzes, kas ir ietekmējušas Eiropu. ilgtermiņā daudzas šīs krīzes pārkāpja valstu robežas. Un um, vai jūs pašlaik esat tādā situācijā, lai reaģētu, lai atbildētu? Jo ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī atkal šādas problēmas varētu rasties, un vai mums ir atbilstoši arī reaģēšanas mehānisms šādos gadījumos? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tie bija koordinatori Kolēģis gribēja aicināt jūs runāt īsi Lafantānas kungs, lūdzu. Paldies, pavisam īsi. Nu, tas svarīgākais jautājums šeit, komisāri, ir tāds, ka ka lauksaimniecībā jau ik pēc pāris mēnešiem ir kaut kādas krīzes, un mums ir jādomā, kā dar, reaģēt šādās krīzēs tieši strādājot ar masu mēdījiem, jo beigu beigās zaudēja tikai ražotāji. Otkārt par finansējumu. Kā priekšsēdētājs teica, piešķirtie līdzekļi, viņiem būtu jābūt tikai pirmajam solim, jo situācija ir ārkārtīgi nopietna un šiem, fin, šiem finansējumam būtu jānonāk pie ražotājiem, pie tiem, kas ir zaudējuši krīzes rezultātā. Šie divi aspekti būtu īpaši jāskat un īpaši jārisina. Paldies, Lorenzo. Tagad uh, Garsīs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. es gribētu pieskarties problēmas būtībai. Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas izskatās, ka komisāru nekas neapdraud. Kaitējums tiek nodarīts eh, ražotājiem, pilsoņiem, bet mums ir tikai politiska reakcija, un piedāvātais kompensācijas apjoms ir pārāk maz salīdzinot ar zaudējumiem un kaitējumu. Budžeta otrajā sadaļā ir piešķirti 100 miljoni eiro, kas ir ārkārtīgi maza summa šai krīzē, jo šie līdzekļi ne, netiek attiecināti uz visām valstīm, visiem ražotājiem, visiem produktiem. Man liekas, ka nepieciešams liels kompensācijas apjoms lielam kaitējumam. Nevis mazs kompensācija apjoms lielam kaitējumam. Mums ir jāatjauno Spānijas ražotāju reputācija un smagi pie tā jāstrādā līdz pat septembrim. Kāpēc mums jāļauj, ka vasara vienkārši paiet garām un neko mēs šeit nedaram, lai atjaunotu to labo reputāciju? Jo šī nebija ražotāju vaina Spānijā, Portugālē, Francijā vai kur citur. Mēs joprojām redzam, ka šajā gadījumā pie problēma produktiem eh, tiek iekļauti arī bioloģiskie gurķi no Spānijas, lai gan izskatās, ka vispār par to pat eh, publiski vairs netiek runāts. Tāpēc es gribētu lūgt, lai tiek visas atsaucas uz Spānijas ražotājiem no šīs saraksta izņemtas. Priekšsēdētājs saka, atvainojos, bet eh, mums ir jārunā ļoti īsi, jo komisāram jāiet prom. Bavēkungs, lūdzu. Labi, visam ātri trīs jautājumi. Pirmam kārtam par krīzes fondu un budžetu. Kāds ir iespējams, ka mēs nevaram atrast līdzekļus, ja 2010. gadā 450 miljonu eiro netika izmantot lauksaimniecības līnijas, un tie tika, bija jāno, jānovērš uz ITER projektu? Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami, un es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie šāda veida situācijām, tās analizējot, respektīvi, pavisam konkrēti tajā brīdī, kad rodas līdzsvars trūkums starp līdzekļiem, kas nav izmantot un tiem, kas ir vajadzīgi. Es domāju, ka šādā gadījumā līdzekļi būtu jānoliek rezervē tieši šādiem krīzes gadījumiem. Un tad tos pavisam konkrēti varam izmantot. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt. Otrais - budžets. Šķiet, ka redzam, ka KLP budžets ir nepietiekams, un šobrīd šai krīzē redzam, ka nevaram nekādā gadījumā samazināt KLP budžetu, tas, manuprāt, ir ļoti skaidrs, bet tāpat laikā ir jādomā arī par pārējos, par pār citiem sektoriem, domāju, gluži otrādi, varbūt ir jāpalielina budžets EPNī, piemēram, pārtiks nekaitīguma analizēšanai, un tāpat arī citām aģentūrām, lai pārlie, nu, skatāmies, kas notiek, piemēram, no ASV, un citur ir dažādi krīzes mehānismi, uh, un mēs no tiem atpaliekam. Mēs, eh, es domāju, ka tas ir finans, finansējuma jautājums. Es domāju, ka vajadzētu šo budžetu, piemēram, EPNī spēcināt. Un trešām kārtām. Lūk, jūtam, ka jauns gadījums, lūk, eh, šobrīd rodas Francijā ar Lidl pārdoto lielopu gaļu, Un mēs zinām, ka šajā krīzes situācijā ar e-koli atkal var līdzīga veida krīze rasties tagad Francijā, un nav nekāda iespēja izsekot šo produktu, šiem produktiem un to izcelsmē, jo tie ir, tie tā ir tie, piemēram, lopi, kas ir, eh, tiek pārdot vienā valstī, tie ir bijuši nokauti kādā citā valstī, kur šī gaļa pa ceļam ir bijuši, kādas tad ir garantijas patērētājiem, mēs šobrīd nespējam izsekot uh, cēlonim, nevaram atrast cēloni, jo, lūk, jo, ja tas ir, piemēram, lūk, jau samalta gaļa, tur mēs pat nezinām, kas tur vēl ir iejauks iekšā, un tāpēc ir ļoti svarīgi eh, noskaidrot, kā tas ir iespējams, un tieši tāpēc varbūt vajag domāt par konkrētiem pasākumiem. Paldies, Akievski. Nākamais runātājs. Eh, e nu jā, es gribētu pateikties arī komisāram Prierašnos un par to, ka viņš mums ir nesis samērā iepriecinošas ziņas un trīs piebildes no manas puses pirmkārt kas attiecās uz patērētāju uzticības atjaunošanos, atjaunošanu un patēriņu samazināšanos dramatisko samazināšanos visā Eiropā. Par to jau jūs runājat. Bet līdzīgi kā kolēģe Erants, es uzskatu, ka mums ir jāvar rīkoties raiti. Piemēram, kas attiec uz sabiedrības informēšanu. Mēs nedrīkstam ar to vilcināties, tas ir nepieciešams, lai uh, uzticēšanos atjaunot un pārdošanas rādītājs uzlabot atkal. Tā ir e, krīze, kas tikusi vāja pārvaldīt, un tieši tādēļ šī problēma ar dārziņiem kļuvusi e, par tādu kalavīni. Tad par e, lauksaimnieku kompensēšanu. Tas, protams, ir labi, ka tāda ir paredzēta, bet tas varētu būt arī vairāk. šī summa darētu vismaz pietuvināt nodarītam eh, kaitējumam eh, patērētāju uzticības samazināšanas rezultātā. Tad par saulēcīgās brīdināšanas sistēmas izgāšanos komisāra kungs. Jūs jau mums sniedzāt diezgan labu problēmas analīzi, bet es gribētu tomēr dzirdēt vēl ko vairāk par to, ko jūs gatavojaties darīt lai turpmāk e, šādu krīžu pārvaldīšana funkcionētu veiksmīgāk. Paldies, Sikierska kungs un pēc tam Brodosta kundze. Es domāju, ka Eiropas komisijas spērties soļi ir nepietiekoši, jo augļu un dārziņu audzētāji problēmas ir ļoti nopietnas, ražotājs stāvoklis ir kritisks. Un arī šie pasākumi, kas izriet no Eiropas līmeņa, ir pārāk birokrātiski. Piedāvātās kompensācijas ir tādas, kas vairāk nāk par labu ražotāju savienībām bet īpaši jaunajās dalībvalstīs tās nemaz nav tik izplatītas. Tādēļ mums būtu labāk jākompensē individuāli audzētāji. Protams, piemērojot pienācīgu procedūru. Derētu izveidot nacionālos um, kompensāciju budžetus, uh, lai dalība valsts varētu arī vairāk paši izvēlēties, kādi uh, kompensācija mehānismi viņām ir vispiemērojatākie. Un arī attiecībā uz dažiem produktiem kompensācijas nemaz netiek attiecināts, piemēram, sēnes, šampiņoni. Tas ir uh, fenomens, kas īpaši skārs Poliju. Kas attiecas uz Krieviju? Mums ir jāizdara secinājumi no šīs problēmas. Mums jārunā par šiem jautājumiem kas ir skārušas Vāt, uh, Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, un jājautā, kādas ir problēmas attiecībā uz kontrols un uzraudzības sistēmām. Rodos un tad Delanža. Paldies, komisārkungs! Mēs joprojām esam sarežģītā situācijā, ir daudz mirušie un būs vēl vairāk tūkstošiem saslimušo pat tik smagi, ka viņi uz visu mūžu eh, paliks ar iedragātu, smagi iedragātu veselību. Arī ja saslimšanas skaits vairs tik strauji nepieaug kā sākumā, tomēr ikdienas ir jauna saslimšanas gadījuma acīm redzot ir identificēts izraisītājs, eh, šī di, diedzētie tās pupiņas, un arī avots laikam varētu būt šī uh, upe, šis strauts, kas tādi ekosistēma ir skārs. Protams, šeit mums visvairāk jāpauž līdzjūtības uh, šiem cietušiem viņu ģimenēm, bet arī ir jārūpējas par lauksemniekiem, kas audzē dārzeņus, kas ir, raduši, uh, kas ir liela ek ekonomisku uh, kam ir liels ekonomisks kaitējums nodarīts Vācijā, ļoti daudz, ļoti populāri ir svaigie dārzeņi, tādēļ man ir jautājums par to, vai nebūtu jākompensē visi, eh, kuri ir, um, kurus ir skāruši, uh, skārs uh, šī problēma. Rukola, piemēram, pēc Eiropas definīcijas nav salāta, vai e, rukolas audzētāji nesaņems kompensācijas. Mums ir 90% samazinājums atsevišķi ražotāji par šādiem skaļiem runā, un kādēļ e, tikai audzētājs savienības saņem kompensācijas, bet kas ir ar atsevišķiem ražotājiem, kas nepiedē ražotāju savienībām? Aicinu šeit nedomāt tikai vienmēr nacionāla līmenī, bet eiropeiski. Visi. Uh, sakņaudzētāji ir cietuši no šīs krīzes. Es priecājos šodien prasīju eh, krīzes eh, fonda izveidi, bet es aicinu eh, apdomāt, ka es arī jau dioksīnu krīzes gadījumā šādu fondu krīzi um, prasu izveidot. Tāpēc es to masīvi atbalstu, jo es domāju, ka nākamās krīzes neliks uz sev gaidīt. Delanža. Pavisam īsumā. Es gribētu vispirms apsveikt komisāru par uh, uh, ātro rīcību attiecībā uz palīdzības fondu. Uh, um, atšķirībā no jūsu kolēģi Dalīkuma, kuram, manuprāt, vajadzēja sēdēt lidmašīnā uz Krieviju dažu dienu laikā pēc tam, ka šī krīze mūs skāra un joprojām laikā viņš joprojām tur nav viesojis. Jūsu rīcība lauksaimniecības jomā bijusi nekavējoša un es jūs gribētu par to slavēt. Tad man vēl viens jautājums. Es domāju, ka ir tomēr, zinām, manevra telpa apmēram 800 miljonu jau esošajā budžetā. Pat labāk mēs izmantojam 210 miljonus. Tādēļ, eh, līdzīgi kā Džordžs Lains jautāja, es gribētu jautāt, eh, kāda ir mūsu manevra telpa, lai varbūt eh, kompensācijas mazliet paplašinātu. Piemēram, tādi gurķu vai tomātu audzētāji, kuri nav varējuši pārdot savu, savu ražu, uh, bet e, pārdevuši to par cenām, kas ir ļoti zemas, 1 vai 2 centi kilogramā, tā jau nav nekāda cena. Viņi neseņem pat labā nekādu kompensāciju, vai viņiem nevajadzētu arī sniegt kādu atbalstu. E, e, es gribētu saņemt lūdzu konkrētu atbildu uz to. Paldies. Paldies, Dilanģa. Tagad nākamais runātājs. Mato Adrovers. Jā, Arī es gribētu sākt ar to, ka izsaku cietušo ģimenēm savu solidaritāti. Un Eiropas ražotāji, īpaši jau Spāņi, ir īpaši ir smagi cietuši. Pirmkārt, Hamburgas senators bezatbildīgās rīcības dēļ ir bijuši būtiski zaudējumi, tirgi ir sabrukuši, un mūsu izstrādājuma prestižs ir smagi iedragāts. Mēs joprojām gaidām atvainošanos un izlēmīgu rīcību, lai nodrošinātu, ka tam līdzīgas situācijas neatkārtotos. Komisija pauda savu pozīciju, bet komisārkungs 210 miljonu tā ir absolūti nepietiekoša summa nodarītā to zaudējumu atlīdzināšanai. Komisāra kungs, es ceru, ka jūnijā jūs, pēc tam, ka būsiet izvērtējuši situāciju pilnīgāk, neteiksiet mums, ka visi šie līdzekļi kompensācija programmā nav tikusi izmantot, ja patiesībā tikai zināmiem produktiem kompensācijas bija pieejams. Labi, paldies tagad, Oliničaka kungs. Jā, es domāju, ka inspekcijas darbojās diezgan veiksmīgi pārtikas e, drošības jomā un arī e, īpaši gaisa un pienražošanā ir veterināra inspekcijas, bet citās jomās tas nedarbojas tik labi. Ir dažādas sistēmas dažādās valstīs, un lai tā kā mums notiek globāla līmenī tirdzniecība, arī inspekcijas būtu jāpiemēro un visas Eiropas līmenī jāsadarbojas ne tikai gaļas un piena ražošanas jomā, bet arī citās jomās, kur šāds apdraudējums var rasties tajā skaitā attiecībā uz dārzeņu un augļaudzēšanu otrkārt. Krievijas robeža joprojām ir slēgta tiesniecībai polijas ražotāji no tā smagi cieš. Sistēma simredzot nav labi darbojusies, inspekcijas nedarbojās veiksmīgi. Un šīs sekas izjūt ražotāji. Situācija ir dramatiska. Tādēļ es jūs aicinu eh, kompensējumu ražotāju uh, sarakstu paplašināt. Tiešām šampiņonu audzētāji ir smagi cietuši, tādēļ vēlreiz sacīšu, ka mums ir nepieciešama arī precīzi dati par to, kā ir attīstīsies tirdzniecība ar Krieviju. Paldies priekš, priekšādātājs Akagiņokungs. Es saprotu, ka tad citiem ir pilnīgi pat vajadzīgs bijuši pieslēgt dielīs eh, aparāti un, un sakas visai dzīvei. Nu, lūk, Spānija vērsās pie Eiropas eh, kompensācijām un lūk, un tagad iznāk, ka Lielbritānijas nodokļu maksātājiem atkal nesamērīgā kārtā būs šie izdevumi jāsadz. Komisāra kungs, es ceru, ka šīs kompensācijas varēs atprasīt tomēr no Vācijas, jo Vācija izraisīja šīs problēmas, un ja tas nebūs iespējams, tad es jums gribu teikt, ka mm, nodokļu maksātoji nebūs, eh, nebūs ar mieru to maksāt. Paldies tālāk, Lavijas kungs. Paldies. Paldies. Es gribētu komisāru uzslavēt ar to, ka jūs tik ātri reaģējat, bet man ir tomēr vairāk jautājumu Jūs prasījāt, tātad šeit izskrēja prasība pēc reklāmas kampaņas izvēršanas. Tikai sākot no 30. novembra koptirgu var attiecīgas iesniegumus sagatavot. Un atsevišķos gadījumos pat nākamā gada 30. marts. Nu, tas neapšaubām ir pārāk vēl, lai tirgu atdzīvinātu Un tad vēl ko gribēju bilst. Regula noteikti atšķir starp, izdara atšķirības starp uh, dārziem, kas audzētu siltumnīcās un brīvā dabā, kas attiec uz siltumnīcu audzēšanu, tur audzē daudz tomātus, um, ar to nepietiek, eh, ar šīm summām, kas piešķirts ir, un tad. šodien tiek runāts, ka uh, visi palīdzības fonda līdzekļi netiek izmantoti. Mēs gaidam uz tiesas spriedumu, bet uh, es domāju, ka šeit jāvar, jāvar elastīgāk pie šiem jautājumiem. Silvestris, paldies, jā komisāra kungs, uh, es par kompensācijām. Uh, tirdzniecības ierobežojumiem reklāmas kampaņām grib runāt. 50% ir vislielākais eh, kompensācija iespējamā par eh, kaitējumu, tā tas ir paredzēt, bet komisāra kungs lūdzu apdomājiet. Komisija, protams, izdara pūliņas, bet daudziem eh, lauksemniekiem šī tirgus krīze nozīmē iespējamu bankrotu. 50% kompensācija ar to nepietiek lai šie ražotāji varētu izdzīvot, īpaši tādos reģionos, kuros ir tikai maz ražotāji. Tādu pat izniecības ierobežojumiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešama vienkārša certifikācijas sistēma eksportiem uz Krieviju lai ne visi eksportētāji uz Krieviju tiktu sodīti, jo e, šīs piesārņojums bija īstenībā lokāli ierobežos. Mums ir nepieciešama nekavējoša uh, sabiedrisko attiecību kampaņa, lai uh, dārzeņu svaigo dažo, dārzeņu ražotāju uh, tirgus varētu atdzīvināties. Un šī sabiedriskās attiecības kampaņa ir nekavējoties jāizvērš. Patērētājiem ir jāvar paziņot, ka viņi ir droši, ja viņi pērk ES izstrādājums. Guķeres kungs. Paldies, eh, priekšsēd. Trīs eh, lietas gribu izcelt un nerunāšu gāri. Komisijas krī, reakcijas krīze, krīzes pārvaldīšana un nā, skatījums nākotnē. Par pirmo, Eiropas komisija, acim redzot, nav uzņēmusies politiski iniciatīvi lai noteikti vienotu politisku līniju, arī institūcijas pietiekošā mērā nekoordinēja savu darbu, lai risinātu krīzes radīto situāciju arī attiecībā uz e- Vācijas un iestādēm un trešām valstīm. Tas radīja iedzīvotājus nedrošību un ražotājiem liels zaudējums. Reakcija uz krīzi bija absolūti nepietiekoša, bet arī krīzes pārvaldīšana bija nepietiekoša attiecīgā regula negūva pietiekoši atbalstu padomē, tad vēl paredzē ierosināti nepietiekoši kompensācija, kas radīto kaitējumu nevar nekādi likvidēt, īpaši attiecībā uz spāņu ražotājiem. Šis kompensējumo produktu ražotāju lokus ir pārāk šaurs, sezonāli produkti nevar tik kompensēt un tam līdzīgi pārāk birokrātiski šīs kompensācijas rodas iespējas, ka birokrāti e, šeit uzurpē pilnvaras. Un mēs vēlamies no jums nekavējošu reakciju, lai e, ražotājiem nodarīties zaudējumi tiktu kompensēti efektīvi rezultāti tika ātri apstiprināti, tagad arī sabiedrisko attiecību kampaņa ir jāizvērš nekavējoši, lai sezonālie produkti vēl eh, varētu tikt glābti, respektīvi viņu pārdošanas apjomu. Ir jāveic visas korektūras, lai novērst uh, uh, iespējamību, ka šāda krīze varētu atkārtoties. Paldies, Sergio! Pateicos visiem komisāru kungs, mēs mēģinājām debates eh, neizvērs pārāk plaši, bet, protams, šis jautājums ir skārs visus ļoti tieši, tādēļ komisāra kungs tagad aicināšu jūs atbildēt jautājumus un komentārus. Ir runa par Eiropas patērētāju uzticības atjaunošanu, tas ir ļoti svarīgi, tādēļ šī reklāmas kampaņa arī tika ierosināt. Lūdzu, Dačan, lūdzu. Eh, Vous dites, eh, ja Jūs teicāt, lūk, pēdējā uzstāšanās reizē, ka komisija nav pareizi pārvaldījusi situāciju, tā ir darbojusies pārāk vēl, ir bijis pārāk birokrātiska. Nu tad sakiet man, kas tad bija tā pēdējā krīze, kura lauksaimniecībai, lauksaimniecības sektorā, kur komisija būtu šitik ātri rīkosies kā šoreiz? Nu tad pasakiet man. Uh, Šoreiz komisija pat negaidīja, kamēr krīze noslēdzās. Nē, tā jau ķērās pie lietas. Nu, tāpēc es šo kritiku, protams, varu uzlaus, uzklausīt. Es varu uzklausīt tomēr tikai tad, ja tā ir konstruktīva. Jo teikt, ka komisija nav strauji rīkojusies uh, šajā situācijā, nu, es domāju, tas ir nepareizi, tas ir netaisnīgi. Jo gribu šoreiz arī nu, nodalīt divas lietas no vienas puses komisijas rīcību un to, ko var darīt attiecībā uz šo sanitāro aizsardzību, patērētāju labā, un otra daļa, ko varam darīt, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Var jums, protams, detalizētāk atbildēt par to daļu, ko pats tiešā veidā pārvaldu. Un, ja runājam tieši lūk par, par kontrolēm un sanitārijām inspekcijām, nu, Tur tā ir, eh, tā ir dalīkuma kompetence, bet, protams, mēs ar viņu darbojamies kopā, un viņš arī ārkārtas ministru sanāksmē jautājumu lika priekšā, viņš uzņēmās saistības, viņš apsolīja komisijai izanalizēt visas iespējas uz, uzlabot šo situāciju, un tāpat arī uzlabot reakcijas iespēju no komisijas puses, bet jūs jau ļoti labi zināt, tāpat kā es, uh, ka ne jau komisija ir tā, kas, ir, kas, kas inspicē šos jautājumus, tās ir dalība valsts, kas veic inspekcijas. Tas, paredz regula, tas paredzēts regulā. Jūs sakat, lūk, parasti ir pārāk, reglame, eh, pārāk reglamentēts, viss ir tikai regulē, regulēts un tam līdzīgi, bet jāsaka ļoti daudz, kas ir tieši dalība valstu līmenī jādara, un tā, tā tas ir paredzēts. Un, protams, komisija varbūt varētu lielākā mērā sekot līdz tam, kā dalībvalsts ievēro šo regulējumu un varbūt skaidru un skaidrāk izskaidro to, kā tam jānotiek. Nu, tā tad vairāk pārskatāmības šai procesā varētu nodrošināt, bet komisija nevar rīkoties dalībvalstu lietā, vietā. Un gal galā tā nevar rīkoties arī paralēli dalībvalstīm. Bet jūs teicāt, lūk, komisija nav reaģējusi pietiekami ātri. Manuprāt, gan uh, Es nezinu, kā mēs būtu varējuši reaģēt vēl ātrāk. Jūs sakat, lūk, par šo nesapro, nesaprašanos ar padomu, nu jā, bet es jau ierados uzreiz ārkārtas ministru padomē jūnijas sākumā ar priekšlikumam. Es negaidīju, kamēr ministri man saka, lūk, ka jums komisāri kaut kas, kaut kas jādara. Nē, jo man nebija, viņiem nebija man jāpārliecina mēnešu garumā, lai es rīkotos, nē. Es gal galā ievirdos pie viņiem ar priekšlikumu. Un otrām kārtām šis priekšlikums par regulu Um, nāk no komisijas, nevis no padomas, un tieši tāpēc komisija arī konsultējās ar dalību valstīm tajā šajā pārvaldības komitejā, bet jāsaka, um, tāpēc arī komisijā, tā, komisijā tātad izstrādājam šo priekšlikumu un padomēji atliek vien to apstiprināt. Nu, es tiešām ceru, Tad turpmāk, līdz ar to saskaņā šo priekšlikumu mums būs vairāk iespējas tīri juridiska pamata rīkoties straujāk. Šoreiz man bija jāmeklē iespējas, kā interpretēt visus šos līguma pantus, lai mēs varētu rīkoties, un mēs arī atradām šo, šo pantu, un nu, tāpēc arī attiecīgi rīkojāmies. Tālāk. Pārāk um, birokrātisks regulējums pēc pāris mēnešiem atkal stāšos uh, budžeta kontrolas komitejas priekšā un stāstīšu par to, kā līdzekļi tika tērēti. Un es domāju, ka mūs visi interesēs ir parādīt, ka mums, ka mēs spējam labā veidā pārvaldīt šos līdzekļus. Uh, Ir, un ja piep, es jums esmu pieprasījis minimumu, ja mēs e, pieprasām minimumu un piedāvājam ražotāju organizācijām kaut kāda veida līdzekļus, tad tas tāpēc, ka mums administratīvi ir tāda sistēma, kas e, ļauj šīm organizācijām tālāk līdzekļus izdalīt. Tām jau ir programmas, kas attiecīgi darbojas, bet mēs nevaram izmaksāt līdzekļus par, par dārziņiem, kurus mēs nezinām, vai tie ir tikuši pārdot vai nav tikuši pārdot. Nē, ir jābūt kaut kāda veida sistēmai. Komisijai jāspēlē starp diviem, starp šiem diviem punktiem. No vienas puses ir jābūt korektai rīcībai, no otras puses, protams, lauksaimniekiem jāpalīdz. Es, atstā, es varu atstāt jums šeit dokumentus, bet jūs man varētu tad konkrēti norādīt, kur elementi jums šajā regulējumā šķiet pārāk birokrātiski. Man kaut kā mēs šo regulu, regulu pieņēmām uh, burtiski ļoti straujā laikā. Un no tā brīža, kad tā tika pieņemta, tātad no jūnija sākuma, dalībvalsts var saņemt uh, pieprasījumus no ražotājiem, un tad, pamatojoties uz šiem pieprasījumiem, līdzekļi var tikt izmaksātāji. Bet, protams, ražotājiem jāpierāda, ka viņiem ir bijuši šādi saražoti produkti, ka tie ir tikuši izņemti no tirgus vai no krājumiem, ka tie ir gājuši postā. Un tad tālāk komisija vienkārši veiks aprēķinus un izmaksās naudu. Tas arī ir viss. Es neredzu, ka te būtu kaut kas pārlieku sarežģīts vai birokrātisks. Tālāk par budžetu. Esmu teicis jau vairāk kārt. Tas būs jāskatās uz analīzi un jāstāsta, kāda priekšuma nāks no dalību valstīm, bet saskaņā ar man dienestu teikto. to Eh, var pastāstīt, kā izvēlējāmies šos produktus. Tie bija tie, tas bija tie preces, tie dārzeņi, kurus visvairāk ietekmēja krīze, kurus ļoti grūti pielāgot cita veida pārdošanai. Mēs izm, par pamatu ņēmām arī tos uh, apjomus, saražotos apjomus, kas ir šo produktu kategorijā, kas netika pārdoti ap, mazliet vairāk kā 200 miljonu eiro šīs vajadzības noseks. Saskaņā ar tām aplēsēm, ko esam varējuši veikt kopš jūnija sākumā, eh, jūnija sākumā, kad krīze vēl nebija pilnībā izvērtusies plašumā. Nu, un jūnija beigās mēs pilnīgi noteikti, kad saņemsim visus šos pieprasījumus, aplēs vēlreiz pārstrādāsim. Uh, Un tad pārvaldības komiteja attiecīgi skatīsies, vai regulu nevajag koriģēt un tātad līdzekļus paliel, palielināt. Bet es gribēju rēģēt jau daudz straujāk, tā lai šie līdzekļi jau būtu pieejami, tātad darīt to ļoti ātri, pamatojoties uz tiem datiem, kas bija pieejami to brīdi, tā lai rīcība būtu gan strauja. Šāda veida rīcības iespēju mēs tālāk uzlabosim nu, protams, eh, ņemot vērā to, ko komisija vispār var darīt. Es neteicu, ka šie 210 miljoni ir limits un mēs nevaram piešķirt lielākas summas. Es domāju, ka mēs varētu pilnīgi noteikti meklēt citas summas, ja tas būs vajadzīgs. Uh, bet to mēs redzēsim jūnija beigās. Bet lūdzu neaizmirstiet un gribētu to jums atgādināt, ka ražotāju organizācijām jau ir zinām līdzekļi savā rīcībā, protams, tie ir ierobežoti, bet krīzes, eh, krīzes gadījumā nevar gadīt, ka tās spēs nosekt visus izdevumus, bet viņiem jau ir līdzekļi, jau ir iespēja reaģēt uz šo situāciju. Šeit bija kāds kungs, kas teica, Es pat nezinu, vai viņš vairs ir šeit. Viņš teica, viņš teica tā, kāpēc gan, kāpēc gan līdzekļus saņem tikai ražotāju organizācijas, nevis individuāli ražotāji? Protams, ka būs arī kompensācijas individuāliem ražotājiem, bet neaizmirsīsim, ka augļu un dārzeņu sektors ir tas sektors, kur ir ļoti, kur viss tirgus organizā, organizācija balstās tieši šīm ražotāju organizācijām. Uh, jo tiesībāk, jo likumdevēji tāpēc, un tāpēc likumdevēji uzskatīja, ka, lūk, tas ir tas labākais veids, kā tirgu organizēt. Nu, un, protams, ka šai gadījumā tieši šādas ražotāju organizācijas var rīkoties visefektīvāk, ir īpaši tad, ja tirgus ir balsīts uz šo organizāciju darbību. Nu, protams, ir jāskatās arī proporcionāli, eh, kā kā var tālāk, piemēram, savā starpā rīcību organizēt ražotāji. Esam jau tāpat samazinājuši pēc iespējas šo periodu pieprasījumu iesniegšanai no sektora. Parasti projekti jāiesniedz līdz oktobra, novembra beigām, lai tad par to lemtu gada sākumā. Mēs šo periodu esam samazinājuši Eh, dalību valstu programmas jāiesniedz ir līdz 15. augustam. Tātad no organiz eh, ražotāju organizāciju puses par eh, tirgus veicināšanu informācijas kampaņu. Pēc tam dalību valsts komisijai nosūtīs šīs programmas, lai tās atlasītu līdz 15. septembrim un līdz 15. novembrim. Mēs jau varēsim, es domāju, sākt parakstīt pirmās programmas un uzsākt šīs veicināšanas darbības. Es domāju, ka, lūk, tas nav maz samazinājums par sešiem mēnešiem īsāku procedūru. Es domāju, tas ir ļoti veiksmīgi. Un tieši tāpēc, ka ņēmām vērā sektoru specifiku. Es domāju, ka vēl straujāk nevar re, mm, rīkoties, jo taču jārespektē arī kaut kāds minimums procedūru, lai izvairītos no kļūdām. Par Krieviju runājot un eksportiem uz šo valsti, tīpaši tātad uz Krieviju. Pāris dienas pēc krīzes aizsākšanās, nu, tā tad sākām meklēt lūk šo infekcijas izraisītāju. Un nosūtījām arī pārstāvu uz Krieviju, protams, un Barozo kungs tikko tikās ar Medveģevu, viņš uzreiz runāja tieši par šo problēmu. Par to, ka Krievija lūk ir aizliegusi eksportus no Eiropas Savienības dārzeņu jomā. Eiropas komisijas priekšādātājs un Krievijas prezidents nonāca pie vienošanās. Diemžēl mums par nelaimi Krievija tik ātri nespēja rēģēt, kā mēs vēlējās. Šī tikšanās starp abiem eh, svarīgi abām šīm amatpersonām eh, ir notikusi, un es domāju, ka šobrīd, tieši šobrīd dalīkungs eh, kopā ar uh, attiecīgo ģenerāldirektorātu pārstāvjiem, ja ir Krievijā, un mēģina noskatot to problēmu, jo vienošanās tika panākta. Ir vajadzīgi visi tie certifikāti, kas tika pieprasīti, tie ir saņemti, tie ir iegūti, un Krievija nesamērīgi reaģēja šo situāciju ņemot vērā, ka lūk, izraisītājs, e, infekcijas izraisītājs ir pilnībā identificēts, lokalizēts Vācijā, tad e, Krievija nedrīkstēja aizliegt eksportus no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Nu, un es domāju, ka tagad, lūk, ar šo komisijas pārstāvu vizīti šīs problēmas ļoti ātri tiks arī atrisināts. Regula Kāpēc nebija sadalīti līdzekļi pa valstīm, kā jau es teicu, tas tā nav, tā nav padomas kļūda. Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem un tā centās darīt visu, lai vienkārši situāciju, lai izmaksu, līdzekļu izmaksu pātrinātu. Kāpēc šie līdzekļi nav sadalīti pa valstīm? Tāpēc, ka mēs gribējām rīkoties pēc iespējas straujāk visi papildus kritēriji tikai palielinātu birokrātiju. Mēs vēlējāmies līdz minimumam samazināt tos elementus, kas nepieciešami, kam jāizpildās, lai mēs varētu pieņemt lēmumu un mobilizēt līdzekļus. Un, ja tie būtu līdzekļi, kas atlīd pa valstīm, tas būtu bijis uzreiz daudz sarežģītāk. Jo, kā jau teicu, jūnija beigās mēs taču gal galā vēl tikai izvērtīsim, kādi būs visi šie pieprasījumi no valstīm, un tad mēs arī pārskatīsim attiecīgo finanšu piešķīrumu. Bet jebkurā gadījumā vēlamies nodrošināt to, lai kompensācija ir samērīga, proporcionāla un. Uh, Lai nav tā, ka tikai tie, kas pirmie nāk, tie pirmie maļ. Un pārējiem vairs nekas nepaliek. Un tā tad jūnija beigās visi priekšlikumi jāiesniedz, un tad tie tiks izanalizēti, izskatīti, un tad proporcionāli samērīgi attiecīgi līdzekļi tiks arī sadalīti. Un tā, tad viņi sadalīsies pa dalību valstīm. Lai nebūtu kaut kāda veida netaisnīga atšķirība. Tālāk bija arī jautājumi par to, kā identificēt izraisītāju, kā izsekot izcelsmei attiecīgiem produktiem. Kā jau jums teicu, es pastāvīgi sadarbojos ar dalīkungu tā, eh, lai mēs varētu šo darbu veikt saskaņoti un lai tas norisinātos korekti. Informācija, kas ir manā riecībā, ir tāda, ka infekcijas izraisītājs Vācijā bija identificēts, tika identificēts, un redzam, ka lūk, samazinās šo jauno uh, slimību, saslimšanas gadījumu skaits. Nu, un ko darīt tālāk? Nu, es domāju, ka Dilīkungs pie tā strādā, un viņš arī uh, runās ārkārtas, mi, ārkārtas ministru uznāksmē. Viņš jau teica, lūk, ka nāks klajā ar pasākumiem tā, lai varētu gan strauji reaģēt uz šādu veidu saslimšanām. Uh, un viņš nāks vēl klējā ar paziņojumu par to. Nu, un domāju, ka nākamā nedēļa dalīkums nāks klajā ar analīzi un par to, kā uzlabot, uzlabot sanitā, sanitāro situāciju, kas attiec uz tirgu, tad krīzes pārvaldības e, situācija, protams, e, ir saistīta ar to, kā krīze ietekmē tirgu, un es domāju, ka galvenais nodrošināt labāku finansējumu tā, un, un visus instrumentus tā, lai varētu pēc iespējas strauji rīkoties un palīdzēt lauksaimniekiem, jo es gribu uzstāt uz to, ka ir nepieciešams uzsvērt uz, likt uzsvaru uz ražotāju organizācijām, jo, jo ražotāji būs labāk organizēti savā starpā, jo arī viņi efektīvāk un straujāk varēs rīkoties krīzes gadījumā. Un es domāju, ka arī ražotāju organizācijām ir jāņem vērā, eh, jāgūst kaut kādas mācības no šīs krīzes situācijas Un tieši jāsaka, tās bija organizācijas, kas nebija paredzējušas nekāda veida pasākums krīzes gadījumiem. Un tieši tāpēc eh, atsevišķi šīs organizācijas, un tieši tāpēc atsevišķās dalību valstīs tika piedzīvotas problēmas. Viņi nespēja īstenot šos tiesību aktus, eh, attiecīgos pasākumus, lai rēģētu uz šo krīzi. Jo, lūk, viņiem arī dalību valstīs nebija attiecīgu tiesību aktu. ko būtu it kā varējuši mobilizēt jau no paša sākuma. Un tāpēc, lūk, runājam par šīm operatīvajām programmām. Kā jau teicu, ir vajadzīgi šie instrumenti, kas ir gan eh, ražotāju organizācijām, lai tās var rīkoties krīzes situācijās un lai tās varētu izvairīties no ienākumu samazināšanās, bet globāli runājot, kopienas līmenī runājot, mums nākamajā regulā ir jāparedz daudz skaidrāki pasākumi, kas, par kuriem mēs, protams, varam arī vēl spriest, arī par viņu budžetu varam spriest un par to, kādu līdzekļu tam tiktu piešķirt. Bet lūk, pasākumi, kas ļautu rēģēt krīzē, jo ja mums nav tiesība, tiesiska pamata, mēs nevaram rīkoties. Šobrīd mums bija jāžonglē jākontrolē ar šiem tiesību pamatiem tā, lai mēs varētu strauji rīkoties un lai mēs varētu mm, mobilizēt budžetu pavisam strauji. Tā kā domāju, šai jomā mums vēl jāstrādā. Par sēnēm un šampiņoniem un citiem, citiem produktiem runājot. Uh, Mēs, kā jau teicu, vairāk strādājam tieši pie tiem produktiem, kurus vissmagāk skār šī krīze, un komisija uzskata, ka lūk, šie pieci produkti, ja pamatā tieši trīs, ir tie, ko krīze skāra vissmagāk. Tā tāda papildus vēl cukīni un paprika, jā, kas arī ir diezgan uh, trausli, ko nav iespējams uzglabāt ilgāku laiku. Bet attiecībā uz citiem produktiem, nu jāsaka, šobrīd mēs neesam e, vēl runājuši, mums ir jāskatās, kāds ir tiesiskais pamats un tā tālāk, lai varētu rīkoties arī citu produktu gadījumā. Rukola, nu, vai tie ir salāti, nu, detaļās neiegrimsim, bet tas viss tika apspriests mm, krīzes pārvaldības komitejā un e, komisijai nācās eh, sniegt pamatojumu, kāpēc tieši konkrētiem produktiem tiek piešķirt šīs kompensācijas. Nu, ko mēs esam, ko varam mācīties no krīzes? Nu, lūk, kas attiec uz mani, protams, tas galvenokārt ir par tiem instrumentiem, ko varam izmantot mobilizēt krīzes gadījumā, ko varam acīm redzot izmantot varbūt visu sektoru gadījumā, ne tikai dārzeņu augļu ražotāju gadījumā. Par veicināšanas pasākumiem un informācijas kampaņu tur, jums jau, tur jau jums paskaidroju situāciju, kā jau teicu, mēģināsim nodrošināt pēc iespējas vairāk šo veicināšanas kampaņu. Un, protams, ražotājiem operatīvu programmu ietvaros būs iespējams tālāk virzīt uz priekšu šīs e, programmas. Viņi var arī sadarboties savā starpā, un viņi, protams, var rīkoties arī ātrāk, ja to vēlas darīt. Bet, kā jau teicu, e, organizētā veidā ātrāk to vairs nav iespējams izdarīt. Viņi var rīkoties ātrāk lokāli. Jo mēs runājam šeit par tādām plašākām veicināšanas kampaņām, kas tiks finansētas konkrētas regulas ietvaros, un tam ir vajadzīgs, zināms, nu, procedūra kopums. Bet jau, kā teicu, esam samazinājuši šo procedūras izpildes laiku jau par sešiem mēnešiem. Bon, sur les, sur les inspections, uh... Par inspekcijām runājot. Un par to, ka jūs teicāt, ka tās neatbilstīgi darbojas, ar to jau atbildēju, un dalīkums noteikti nāks klajā ar ierosinājumiem, tā lai nodrošinātu labāku sadarbību starp dalību valstīm savā starpā un ar komisiju, jo tā nav kopiena, kas veic šīs inspekcijas, tās ir nacionāla mēroga inspekcijas, kas eh, tālāk mm, sasaucas ar šo kopējo reglamentu. Voilà, pour la Russie. Par Krieviju ar, runājot arī jau sniedzu atbildījums. Domāju, ka varam pāriet pie. Nu, es domāju, ka tas arī bija varbūt viss, vai ne tā? Nu, ir vēl kaut kādas citas lietas, kas vēl nav bijušas skaidrs, jo es varētu vēl atgriezties pie jums. Bet es domāju, ka uz to galveno esmu visu atbildējis, vai ne tā? Mais sur la, sur la viande... Par gaļu runājot. Nesmu dzirdējis, ko dalī, kas dalīja kungam sakāms par šo situāciju un kāda ir viņa analīze un nu, kādā veidā tas ietekmē tirgu. Jāsaka, šobrīd mēs nespēja, šobrīd nav vēl nekādas ietekmes tam uz gaļas pārdošanas apjomiem, uz tirgu kopumā. Nu, varbūt tā reakcija ir, ir pārāk lēna, bet jāsaka, nekas vēl nav īsti dzirdēts par to. Bet kas attiecas uz epnī, un sanitāro analīzi, kā jau teicu, es domāju, ka pāris nedēļu laikā dalīkungs nāks klajā ar paziņojumu, viņam būs vairāk informācijas, kā jau teicu, viņš uzņēmās padomus priekšā šīs saistības. Un es zinu, ka viņš arī parlamentu priekšā plenārsēdē stāsies, lai uh, pastāstītu par šo ārkārtas uh, padomi, un es domāju, ka viņš noteikti nāks klajā ar atsevišķiem elementiem, priekšlikumiem, uh, par pasākumiem, ko varētu īstenot šai saistībā. Nu, es lielākoties varu jums pastāstīt par šo tirgus daļu. Un tur es domāju, ka mēs jau esam darījuši visu iespējamo, un es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, komisāra kungs, saka priekšsēdētājs. Liels paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Es domāju, ka nu situācija ir daudz skaidrāka. Un, protams, ka notikumu virzībai mēs sakosim ļoti cieši atzinīgi vērtējam jūs sniegtās atbildes, un es ceru, ka jūs arī turpināsiet mūs tālāk informēt par notiekošo. Esam pārsnieguši gan eh, viedokļu apmaiņu atvēlēto laiku, tagad būs minūtes pauze, un pēc tam turpināsim darbu. Riprendiamo i lavori. Sāksim darbu, saka priekšsēdētājs. Riprendiamo il trabaco. Por favor. Lūdzu, atsāksim darbu. Pārējiem pie ceturtā punkta darba kārtībā. Punto 4, approvazione del processo verbale della riunione. Tātad ceturtais punkts - iepriekšējo sanākšmju protokolu apstiprināšana. Ja līdz sanāksmes beigām nekādu komentāru iebilžu nebūs, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir apstiprināti. Tagad priekšsēdētāja paziņojumu. Gala termiņš grozījumu iesniegšanai par Eiropas Savienības un Marokas līgumu par savstarpējo lauksaimniecības pasākumu liberalizāciju ir 24. jūnijas. Tātad grozījums var iesniegt līdz 24. jūnija 2012. Kā jūs zinat, referents aicina starptautiskās tirzniecības eh, komiteju atteikt parlamenta piekrišanu šādu līgumu slēgšanai, ja kāds iebilst un vēlas atbalstīt šo līgumu, tad lūdzu iesniedziet attiecīgi grozījumus. Un par to gan no sākuma būs jānobalso. Ja šos grozījumus noraidīs, tad eh, referenta atzinums tiks izskatīts. Ja to noraidīs, tad mūsu viedoklis Intē diemžēl netiks nosūtīts. Moreres kungs man arī teica, ka šodien Intē būs slēgtā sanāksme. kuras laikā izpildu komiteja prezentēs ietekmes izvērtējumu līgumiem ar Merkosur valstīm. pie šī jautājuma darbu sāks 17.45. pēcpusdienā. Visi interesētie deputāti no mūsu komitejas var piedalīties. Ja tātad kāds ir ieinteresēts un grib runāt par šīm lietām, uzklausīt pētījumu rezultātus, tad lūdzu bez 15.6. varat doties uz attiecīgo zāli Intas eh, priekšsēdētājs mūs eh, tādējādi ielūdz piedalīties. Tad lūdzu tagad paņemiet balsošanas kartes. Es arī pats to izdarīšu. Izskatās, ka nevar atrast. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Il chairman è senza carta di voto. Nu, priekšsēdētājiem nav balsošanas kartes, izskatās. New York, non ce l'ho. Va bene, eh, in ogni caso adesso l'andremo a prendere, nel frattempo iniziamo. Ceru, ka neatstāju to Ņujorkā, ka, ka tā man ir līdzi, bet, nu, turpināsim varbūt darbu ar nākošajiem jautājumiem darba kārtībā. kvalitātes sistēmas lauksaimniecības produktu jomā. Referente ir Peres Skundze. Mēs balsosim par šo ziņojumu. Šis ir viens no ziņojumiem kvalitātes pakotnē. Gribēju nedaudz atgādināt eh, par to, ka šis ziņojums ir saistīts ar produktu pārdošanas nosacījumiem, Par to balsosim 4. jūlijā, Strasbūrā, 2. sesijā, bet pašlaik mēs balsosim par pirmo daļu. Par otro daļu balsosim tātad Strasbūrā. Kā jūs zinat, tika iesniegti vairāk kā 200 grozījumi, un pateicoties uh, referentes izcilajam darbam, mums ir 19 kompromisa grozījumi, Gribēju pateikties par to referentei un arī citām iesaistītajām personām. Gribēju arī teikt, ka šis ir viens no pirmajiem svarīgajiem likumdošanas aktiem, kas mums jāapstiprina pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tad dosim referentei pilnvarojumu, ves sarunas ar komisiju un padomi, lai vienotos par pirmo lasījumu. Tas patiešām parāda mūsu apņemšanos nodrošināt kvalitāti. Referente negrib izteikties pirms balsošanas, ne? Nu tad sāksim balsot. Yes, yes. Electronic. Partiamo con la votazione elettronica. Tātad sākam balsot elektroniski. 12. pants. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Chiara aperta la votazione su 67. 66. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 68. grozījumu. Beidzam balsot, grozījums apstiprināts. Balsojam par 69. grozījumu. Beidzam balsot apstiprināts. Tagad pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot par pirmo kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sākam balsot par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiso 2. Balsojam par otro kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par trešo kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 82. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par ceturto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, pieņemts. Piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis ir noraidīts. 97. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 97. tiek noraidīts. Balsojam par 96. grozījumu. Dorfman grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par simto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt otrais grozījums balsojam lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu trešais un grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 105. grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par 20. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam tagad par 107. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 21. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 108. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 22. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 109. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu trīspadsmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. <clears throat> grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. grozījums sākam balsot. Pieņemts. 140. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. grozījums. Divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. 143. pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta pirmā daļa. Tagad par otro daļu balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Simtu 44. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. 144. tiek pieņemts. 145. grozījums balsojam lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu četrdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Devītais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkrīt. Tā tad tiek noraidīts. 160. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 161. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 166. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums. Sākam balsot. Lefola. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. Balsojam divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa 179. panta. Sākam. Varam turpināt sapriekšēdus. Par 32. tagad balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 14. kompromiss. Sākam balsot par 14. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss sākam balsot. Par 15. kompromisu beidzam. Pieņemts. Simts 86. grozījums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 34. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 197. grozījums. Lūdzu, koncentrējieties. 197. sākam balsot. Tarabēlas kungs arī ir labi nobalsojis. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, pārbaudam elektroniski 198. To, to, tātad 100. 98. beidzam balsot. Pieņemts. 199. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. grozījums Kestingere. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 202. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 204. papastām, ko sākam balsot. Visi nobalsojuši par 204. pieņemts. 205. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 206. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 207. Dorfmane. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt divdesmit astotais grozījums nākamā lapusē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 230. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 231. Olē Ničāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 232. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 233. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. referentes. Sākam balsot. Beidzam. A, sākam balsot. Beidzam tagad balsot. Pieņemts. Tagad 235. Smith. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 236. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 237. Kopā ar 239. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 240. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18. kompromiss Sākam balsot par 18. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 249. Kestingers grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 248. Dorfman. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. grozījums. Sākam ba... Beidzam balsot. Pieņemts. 251. Smith. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 252. Pareizi, jā, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 39. referentes, sākam balsot, Sā, beidzam balsot, pieņemts. Tagad nākamajā lapusē 40. referentes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 257. erants un citi. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 258. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 41. Sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 259. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. referentes. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. lefol. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 261. Sākam balsot. Mēģinies pieņemts. 43. par to ir jābalso, vai ne? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Tad tagad 200. Tātad par apsvērumiem. Nē, mums vēl arī par referentes pirmo grozījumu ir jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad apsvērumi. 40, nē, 46. grozījums saka priekšēdus, nē. Jā, nu 46 sākam, beidzam, pieņemts. Tālāk, 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Ja visi esam nobalsojuši, ja, ja esam tik pozitīvi, ka varam blokā balsot, nē. 48. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Turpinam ar otro grozījumu. Sākam balsot referenta. Tes. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Labi. Pieņemts. 51. Visi piekrīt. Labi, pieņemts. 52. Mēs varētu gandrīz balsot paceļot rokas. Nu, 52. sākam. Visi atbalsta. Ļoti jauki. 53. Tomēr ne. Nē, Lion 54. Beidzam balsot. 54. grozījums ir noraidīts, saka priekšsēdus. Tad mēs esam pie trešā grozījuma tikuši. Sākam par trešo balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām ar ceturto grozījumu referentes sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinam ar 58. grozījumu. Vai 57. Nē, 56. sapriekšēdus. Labi, 56. Lion. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Turpinam ar 57. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts arī. Tad balsosim par piekto referentes grozījumu. Sākam, beidzam, pieņemts. Sestais, sākam, beidzam, pieņemts. Septītais grozījums, sākam, pieņemts 58. Delange. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam ar 59. grozījumu uzmanību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts arī 60. grozījums. Sākam balsot. Jēgle. Beidzam balsot. Mm, noraidīts. Tagad par 19. kompromisu. Sākam balsot. Pieņemts. Turpinām ar 68. grozījumu. Sākam balsot. Pēdējā lapus, ja esam. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais referentes. Sākam. Beidzam. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Un beigās 11. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Arī pieņemts. Un tagad balsosim par likumdošanas priekšlikumu grozītajā formā. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 30, 32 pār, e, neviens nav pret, 4 atturās. Un tagad turpināsim ar balsojumu par likumdošanas priekšlikumu atklāt. Rezolūcijas priekšlikumu sākam, beidzam. Jā, pieņemts. Un tagad balsosim par. Lēmumu Eh, eh, sākt sarunas ar padomu par visiem eh, vienošanās pirmā lasīmā sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Visi piekrīt, nē, tomēr trīs balsojuši pret. Ļoti jauki. Paldies. Garpija Peres kundze, vai jūs vēlaties vēl runāt? Jā, pavisam īsi. Sirsnīgi pateikšos visiem kolēģiem komitejā, īpaši ēnu referentiem, ar kuriem man bija ļoti veiksmīga sadarbība. Paldies arī par viņu gatavību uz kompromisiem, lai panāktu, ka mēs kā parlaments būtu spēcīgā pozīcijā. Paldies arī sekretariātam un maniem asistentiem, bez kur atbalsta tas viss nebūtu bijis iespējams. Varēs ciesnīgs paldies. Paldies, Irāče! Lūdzu, neskrieniet visprom, lūdzu uzmanību, mums vēl ir viens punkts darba kārtībā. Ir runa par svarīgu ziņojumu, vai atzinumu. Un tur ir daži ļoti strīdīgi jautājumi. Tas ir pēdējais punkts darba kārtībā. Lūdzu, nedaudz uzmanības vēl. Tātad, lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem. Regula par vienotu uh, uh, tirgus kopējo organizāciju. Ir runa par grozīšanu. Es ceru, ka jūs šo punktu esat visi atraduši. Uh, Tagad būs debates par šo vienoto TKO. Tiek izdarīta atšķirības starp deleģētiem tiesību aktiem un izpildu normām, kā tas ir fiksēts Eiropas Savienības dibināšanas līgumā 290. un 991. Eh, pantā ir īpaši. Uh, ir runa par eh, kopīgās tirgus organizācijas atsevišķu normu pielāgošanai, kas ir lauksaimniecības jomā viens no sarežģītākiem eh, punktiem. Eh, un tas viss jaunā līguma gaismā. Esmu arī iesniedzis vairākus grozījumus, kuri runa par izpildu akta termina aizstāšanu ar deleģēto tiesību aktu terminu, un arī citos punktos ir redakcionāla labojuma, ar ko esam vienojušies ar citām institūcijām. Bet ir viens punkts, kas ir eh, kutelīgs, strīdīgs politiski, ko es kā referents gribētu vēlreiz īpaši izcelt. Tas ir 43. panta trešais punkts šajā līgumā. Un komisija uz to atsaucas šajā grozītajā variantā Eh, bet ir arī šī paša panta, 43. panta otrais punkts, kur parastā likumdošanas procedūra tiek noteikta lauksaimniecības jomā, tātad koplēmuma procedūra, kamēr panta trešais punkts ir izņēmums kas atstāja padomes ziņā vien pēc komisijas uh, priešlikumu, daudz eh, eh, veikt atsevišķus pasākums, cēnu, eh, vairumu ierobežojumu un citās jomās. Tā tie ir izņēmumi, tātad 43. panta 3. punktā šis pants, manuprāt, ir jāinterpretē ļoti šauri, lai parlamenta uh, pilnvaras likumdošanas procesā netikt ierobežotas. Tādējādi mēs varētu nonākt situācijā, kas līdzinātos tai, kurā mēs bijām pirms Lisabonas līguma komisijas savā priekšlikumā atsaucās uz 43. pantu 3. punktu un atkārtoši, ka parlaments tiek pilnīgi izslēgts no šī likumdošanas procesa. Piemēram, attiecībā uz uh, atbalstu sniegšanu Eh, sviesta, piena produktu, eh, cukuru, eh, skolas, piena jomās un arī citās jomās. Tātad parlaments šeit tiek izslēgts. Astoņi punkti vienotajā TKO. Un šeit tātad komisija grib pilnīgi izslēgt parlamentu no lēmu pieņemšanas procesa. Gribu atgādināt, ka mēs komisijai uh, jau esam pauduši savu viedokli par to, esam rakstījuši komisāram Dačānam Čolosam, un tomēr komisija 11. aprīlī prezentēja padomes regulas projekti, tātad iesaistot tikai padomu. Un te ir runa tieši par šo cēnu noteikšanu, nodevām un tam līdzīgi bez tā, ka mēs būtu par to iepriekš vienojušies. Godīgi sakot, atklāt runājot, tas, tā ir ne tikai tāda, mm, nu, varbūt nelaipnība pret mums, ja padom šo normu tā pieņems bez tā, ka e, sarunas par vienoto TKO būtu novest līdz veiksmīgam iznākumam, tas būtu tāds īpašs signāls attiecībā uz uh, Eh, mēs līdz šim bijām vadījušies tātad no labām, labas sadarbības iestāžu starpā, un tādēļ es ar līdz šim esmu svītrojis visas atsauces uz 43. pāntu, 3. punktu, un šajā komisijas teksta redakcijā, kas paredzēja tikai padomas regulu, esmu arī šo to ierosinājis grozīt, lai tā sakot, tiesisko pamatu šeit vēlreiz atgādināt, ka ir jāiesaist arī parlaments lēmu pieņemšanā. Es ceru uz jūsu atbalstu, dārgie kolēģi. E, man smēķis ir parlamenta pilnvaru uh, e, pastāviešanas tām un parlamenta uh, e, Lisvans līguma normu īstenošana. Es ceru, ka uh, mūsu lēmu mēs varēsim pieņemt pēc iespējas ātri, jo vienotās TKO reforma KLP reformas kontekstā tiktu ļoti traucētu, ja mums nāktos aizkavēties pie šī jautājuma. E, to es vēlējos jums sacīt. E, termiņš grozījuma iesniegšanai 23. jūnijas, 2012. un 11. 12. jūlijā šeit e, komitejā mēs par to balsosim. Tas, tāda bija mana ievada runa par šo jautājumu. Situācija ir delikāta lūdzu, jo priekšsēž kungs. Arī, ja darba kārtības pēdējais punkts tas ir, es gribētu komitejas locekļiem eh, arī vērst uzmanību uz to, ka eh, priekšsēž sacītos par 43. pantu 3. punktu ir ļoti svarīgi arī tieši attiecībā uz parlamentu pilnvaram raugoties. Ja mēs nebūsim piesardzīgi, tad Lisabonas līgums eh, tiks atšķaidīts Mums ir plašāks pilnvars ar to piešķirts, un mums jāraugās, lai šīs tiesības mūs neatņemtu ar 43. pantu 3. punktu. E, par to esam jau diskutējuši EPP grupā, un priekšsēža e, pozīciju šajā jautājumā atbalstam. Ir vēl daži mazāk grozījumi no mūsu puses, bet tam vēl būs laiks, bet es gribēju vēlreiz ļoti norādīt uz šo svarīgo punktu. 43. pāns, 3 punkts. Te mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ja mēs būsim neuzmanīgi, tad mūsu koplēmuma uh, tiesības tiks būtiski sašaurināts. Jārdi, questo suo intervento, perché effettivamente. Lielas paldies, Jārkungs, par jūs, par jūsu izteikumiem. Es nezinu, vai mana prezentācija bija gan skaidra bet es tiešām domāju, ka tas ir diezgan liels solis uz atpakaļ, ja mēs izmantojam šo punktu. Komisija tādā gadījumā nodod visas regulējuma tiesības padomai ar 43. punktu, 3. apakšpunktu. Un parlaments jau ir nācis klajā ar priekšlikumu par šo jautājumu. Tāpēc tiešām nevaram to pieļaut, tas būtu tāda atkāpa, pilnīga atkāpšanās no Lisabonas līguma. Mēs vēlamies, lai šeit būtu vārdi ierobežoša interpretācija attiecībā tikai uz dažiem īstenošanas aktiem. Mēs nedrīkstam kāpties atpakaļ, nedrīkstam piekāpties. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja neviens nevēlas izteikties, tad tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Pačeko kungs ir šeit, lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji. Vēlētos jums priekšādātāji pateikties par jūsu skaidrojumu par šo priekšlik komisijas priekšlikumu par šiem ļoti svarīgajiem TKO saskaņošanas e, aktiem. Un pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti priecājos par to, ka komisijas vispārējo pieeju jūs atbalstāt, Dekastrokungs. Protams, kopš brīža, kad šis priekšlikums tika pieņemts decembrī komisijā, pagājušajā gadā jau ļoti daudz darba tika paveikts, lai standartizētu pieeju lai standartizētu saskaņot procedūras, tostarp arī īstenošanas aktus. Un ko var teikt šobrīd ir tas, ka komisija ir pilnībā atvērta jūsu grozījumiem, kas ļautu priekšlikumu saskaņot ar jauno regulu par uh, komitoloģiju, un lai mēs varētu nonākt pie kopējas saprašanas par deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem. Tāpat augstu vērtēju tos centienus, ko jūs priekšādātā izrādījāt lai uzlabotu šī dokumenta mandraksta labklā, e, labskanību un kvalitāti. Un gribu atgādināt, ka ļoti svarīgi nodrošināt šī dokumenta saprotamību un laka, lasāmību tā, lai nenotiktu, piemēram, pārāk e, dubultas atsauc uz dokumentiem un tam līdzīgi. Bet tā tāda tehniska detaļa. Tāpat piekrīt jums priekšādātāji, kad jūs sakāt, ka deleģēto aktu aptvērumam uh, ir jātiek skaidri un gaiši noteiktam. Un eh, šīs nodalītībās starp abu aktu tipiem ir jāatspoguļo pavisam reālā situācija. Tāpēc esam gatavi pieņemt grozījumus, kas ļautu tekstu precizēt, bet nevēlamies grozījumus, kas mainītu šo līdzsvaru starp deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Priekšādātāji, ja runājums par saturisko daļu, ko jūs arī pieminējāt, ļaujiet man teikt lūko. Šajā saskaņošanā, kur runājam par TKO un līgumu, mēs iekļāvām atsauci uz 43. Pantu, 3. punktu, ko jūs uzskatāt par galveno problēmu jautājumu. Un jums taisnība, ka mēs nācām klajā ar atsevišķu priekšlikumu par šo 43. Mm, punktu, 3. punktu, kur teikts, lūk, ka padoma var viena pati rīkoties, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu. Bet tas iespējams tikai attiecībā uz pam nelielu, nelielu uh, situāciju gadījumu, krīzes gadījumos, kad summas uh, ierosina komisija. Es saprotu priekšādātāji, ka tas jums ir ārkārtīgi delikāts jautājums un parlamentam kopumā delikāts jautājums, un jūs savā ziņojuma uh, priekšlikumā ierosināt šos punktus, ko regulē 43. punktu 3. punkts, uh, no jauna atkārtot un skaidru un gaišu noteikti, bet es gribētu norādīt, ka tādā gadījumā 43. panta 3. punkts e, faktiski paliktu tukšs, tas tajā vispār vairs nekā nebūtu. Līgums pārsvarā balstās uz 43. pantu otro punktu, bet ir atsevišķi izņēmumi, uh, ārkārtas situācijās, kas tiek regulēta ar trešo apakšpunktu, un tāpēc mēs tomēr vēlētos saglabāt šos konkrētos jautājumus šeit, protams, patuvotos minimālā apjomā. Protams, ka nekādā gadījumā nevēlamies parlamentu izslēgt no līdzlemšanas šādos instrumentos, piemēram, nosakot atsaucas cenas nodevs vai minimālos uh, noteikums attiecībās cukurbietēm un tam līdzīgi. Nu, visbeidzot, priekšādātāji pilnībā piekrītu jūsu ierosinājumam kur minēts, cik ļoti steidzami nepieciešams pieņemt šo regulu, tā, lai liekā kārtā nekavētu KLP gaidāmo reformu ar šīm diskusijām par deleģētiem un īstenošanas aktiem. Un tāpēc mēs ceram, ka mums izdosies strauji virzīties uz priekšu ar šo dokumentu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Pačēko kungs! Un tad ļaujiet man vēl arī jūs tensināt un teikt, ka, lūk, esam acīm redzot nonākuši ļoti tuvu savās izpratnēs par šiem dokumentiem. Un jāsaka, šai pieejacīm redzot piekrīt arī padomu, tāpēc tiešām ceru, ka mums izdosies strauji mm, virzīties uz priekšu un 43. pantu trešo punktu atstāt kā tādu pilnīgi izņēmumu gadījumu. Un to piemēro tikai īpašos ārkārtas apstākļos, jo citā tiešām mums nav pieņems tas, ka mēs esam izslēgti no šāda lēmuma pieņemšanas. Paldies par čekokungs, paldies arī komitejai, komiteja sanāks un pasludina par slēgtu, tikai gribu jums vēl atgādināt, ka nākamo reizi tiksimies 27. jūnijā. Tas tā būs šeit, Briselē, no pulkstens 3. pēcpusdienā līdz 6.30. Mums būs jāapstiprina mm, dokumentu pakotni par pienu. Paldies un uzredzēšanos!